briesmīgajai Lībijas tautai, kas nav pelnījusi to briesmīgo tēlu, ko ap viņiem veido šo dažu fundamentālistu necilvēcīgā rīcība. Godātie kolēģi! 4. 10. septembrī, saka priekšsādātājs, ir pieņemta vesela virkni īstenošanas aktu, uh, un lauksaimniecības komitejas rekomendāciju par tiesiskajiem aktiem. 24 stundu laikā ir iesniegti protesti un iebildes saskaņā ar mūsu reglamentu. Rekomendācijas ir pieņemtas, tās stāsies spēkā paredzētajā termiņā un arī uh, ar tām notiks vispārējās darbības. Jums ir jautājums par reglamentu? Priekšsēdētājiem, kā Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs ar attiecībām ar ASV, un īpaši arī šeit arī ASV pastāvīgā pārstāvja klātbūtnē, vēlos vēlreiz apliecināt mūsu dziļo saikni un nosodījumu šādam uzbrukumam jebkurai demokrātijai un īpaši demo, diplomātiskai pastāvniecībai ir izsakāms dziļš nosodījums un mēs paužam līdz dziļāko līdzjūtību uh, upuriem, cietušajiem un arī, protams, Libijas valdībai un aicinām viņus darīt visu, lai nodrošinātu diplomātisko pastāvniecību drošību. Paldies! Paldies, Ēlers kungs! Godātie kolēģi! Pāriem pie balsošanas. Pirmais balsojums - vienkāršotā procedūra pār Parvānavas Himenes Beseril Barrio ziņojumu.